lūguši saistības uzņemties padomē. Tas ir vienīgais e, juridiski pareizais legālais ceļš virzīties uz priekšu. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο σημερινή σε διάταξη είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με την αλληλεία. Η σύσταση του κυρίου. Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir e, konvencija par Eh, kas ir debats par zivsaimniecību, un mēs tagad skatīsim konvenciju par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļa Rietuma Atlantijas zvejniecībā, un es tevi ziņojumu kontrolu notiekumu izpildu schēmu, kur piemērojam apgabalā, uz kur attiec konvencija par sadarbību Ziemeļa Austruma Atlantijas zvejniecībā. Es uh, ļoti stingri ierobežošu jūsu izteikšanās laiku, centīsimies pieturēties pie grafika. Es ceru, ka jūs uh, to visu labi saprotat un došu vispirms vārdu referentam Valēsas kungam četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, cienījamie kolēģi. Šī konvencija tika parakstīta 79. gada Ottavā un tā stājās spēkā 79. gada 1. janvārī. Šī konvencija principā izveidoja NAFO organizāciju, lai tā savukārt aizsargātu un optimizētu zvejas resursu izmantošanu un lai veicinātu starptautisko sadarbību. Līgumslēdzēja puses uh, pieņēma izmaiņas šajā konvencijā 2007. un 2008. gadā. Šis dokuments uh, iepazīstina ar šīm būtiskākajām izmaiņām konvencijā, kura mērķis ir harmonizēt, saskaņot konvenciju ar citām konvencijām, uh, gan reģionālā līmenī, gan arī saskaņot to ar citiem starptautiskiem instrumentiem. Organizācijas struktūra tika modernizēta. Tagad ir nospraustas skaidrs uh, atbildības sfēras starp uh, līgumu parakstītāju valstīm, tāpat uh, karogu valstīm un ostas valstīm. Lēmumu pieņemšanas process tagad ir glūts un budžets ir attiecīgi izstrādāts. Un strīdu risināšanas mehānismi arī ir izveidoti un darbojas. Šo izmaiņu apstiprināšana ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienībai, tāpēc es gribētu ierosināt atbalstīt šos grozījumus. Gribētu ļoti skaidri norādīt, ka tomēr pastāv dažas problēmas saistībā ar šo izmaiņu apstiprināšanas procesu pirmām kārtām līgumslēdzēju puses apstiprinājušos grozījumus 2007. gadā uh, igadējā sanāksmē angļu valodā. 2007. gadā tātad tas bija angļu valodas dokuments, 2008. gadā dokuments bija franču valodā. Uh, bet kopīgais dokuments, uh, kopienas uh, priekšlikuma dokuments uh, transponēšanai līdz 2010. gadam tika izstrādāts un Tātad šī dokumenta izstrāde prasīja divus gadus. No vienas puses šāda novēlošanās nav pieņemama, jo ātrs process ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības gludai darbībai. Parlamentam un padomēji ir jārod dzīvotspējīgs risinājums, lai nepieļaut šīs procedūras kavēšanos un lai tādā veidā tiktu pildīt Lisabonas līguma mērķi, un tas ir vienkāršot un pātrināt lēmumu pieņemšanas procesu. Šajā gadījumā mēs redzam, ka viss nenotiek tik gludi, kā gribētos, un ir jāveic kādi koreģējoši pasākumi. Otrām kārtām gribu atgādināt, ka 2009. gada decembrī, kad stājās spēkā Lisabons līgums, Zivsaimniecības komiteja un Eiropas parlaments būtu atbilstoši jāpārstāv Tiem būtu jābūt iekļautiem sarunās par šādu veidu konvencijām. 2007. un 2008. gadā Eiropas parlaments nebija pārstāvēts šādā konvencijas izstrādāšanas procesā. Mēs gribam dot savu piekrišanu mūsu kompetences ietvaros un gribam atgādināt padomē un komisijai par šīm jaunajām procedūrām un par nepieciešamību ņemt vērā Eiropas parlamenta jaunās pilnvaras. Paldies! Paldies! Un tagad uh, eh, es tevis kundzei vārds uz četrām minūtēm. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Gribu paust savu pateicību padomēji un komisijai eh, kam, par to, ka esam pirmajā lasījumā nonākuši pievienošanās. Un it īpaši gribu pateikties juridiskajiem dienestiem visās institūcijās par sadarbību un atbalstu, lai atrisinātu problēmas, kas izriet no jaunās komitoloģijas sakrā Lisabonas līguma. Es domāju, ka mēs esam panākuši labu kompromisu, tīpaši. Ja ņemot vērā to, ka tā ir krietni virzība uz priekšu salīdzināmā ar iepriekšējo situāciju, lai gan mums visiem vajadzēja piekāpties un būt elastīgiem darbā, kas bija ļoti sarežģīts, ņemot vērā to, ka komisijas priekšlikums nu, pienāca pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, mums vajadzēja gan pielāgoties jaunai situācijai, vienlaicīgi konkrēti 290. un 291. līguma pantam, kas attiecas uz uh, likumdošanas aktiem. Uh, runājot par ieteikumiem, ka, ko sagatavojušas reģionālās civsaimniecības organizācijas šajā gadījumā, un citi priekšlikumi, parlamenta mērķis bija Eh, pamatīgi noteikt mehānismu, kas dotu iespēju veikt šos pārcēlumus maksimāli drīzā veidā, izvairoties to eh, no birokrātiskas iekšējas kavēšanās dēļ. Mēs eh, nevarētu īstenot savus starptautiskos pienākumus. Tādējādi jaunā 48. kompromisa jaunā redakcija, kas attiecas uz iekšējiem grozījumiem šajā regulā, dos komisijai gan īstenot eh, tos pienākumus, kas tai tiek uzlikti, gan arī sagatavot jaunus ieteikumus, eh, kāda varētu nāk, eh, parādīties nākotnē. Un ir skaidrs, ka visi pati regulā varētu tikt pārskatīti, kompromiss pieņem to, ka, ka tā ir Tas attiec uz vairākumu pantu, gan uz pārkaušanu, gan izkraušanu, gan uz citiem, un uz jautājumiem, kas attiecas uz kontroli, uz uzraudzību un jautājumiem, kas ietilpst koplēmumā. Katrā ziņā eh, komisārs Kundze eh, parlaments. Ja tiek pierādīts, ka šo jautājumu iekļaušana koplī, koplēmumu ietvaros varētu palīdzēt īstenot eh, Eiropas Savienības eh, lomu eh, tajā, kas attiecas uz zivsaimniecību. Mēs uzskatām, ka Šis kompromiss ir ļoti būtiska virzība uz priekšu, ne tikai jautājumā, kas attiec uz šo pilnīgo priekšlikumu, bet arī, lai veidotu pamatu nākotnes diskusijām starp komisiju, parlamentu, zivsaimniecības politikas jomā. Paldies! Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Επιτροπής, η κυρία Δαμανάκη. Paldies. Un komisijas vārdā tagad dodam vārdu Damanakī kundzei. Paldies. Mēs aicinam apstiprināt NAFO konvencijas grozījums parlamentā Tātad tie īsumā, īsāk tiek saukti grozījumi NAFA konvencijā. Gribu pateikties Valēsis kungam par viņa palīdzību eh, strādājot pie šī ziņojuma. Tātad šis grozījums pārskata konvenciju un to saskaņo ar citām reģionālām konvencijām un starptautiskiem instrumentiem. Eh, tur tiek iestrādātas modernākas koncepcijas zvejas pārvaldīšanā. Eh, tur tiek stiprināta NAFO struktūra un ir skaidrāka definīcija par līgumslēdzēju pušu pienākumiem, par karogu valstīm un ostas valstīm, un eh, tiek arī vienkāršots eh, lēmumu pieņemšanas process. Grozījumi modernizē budžeta izstrādāšanas mehānismu un tāpat arī strīdu izšķiršanas mehānismu starp līgumslēdzēju pusēm. Šis mutiskais grozījums palīdzēs Eiropas Savienībai pildīt starptautiskās saistības nodrošinot ilgspējīgu zivsaimniecību. Bez tam grozījuma ātrāka pieņemšana ir Eiropas Savienības interesēs, un tāpēc es iesaku atbalstīt šo grozījumu parlamentā. Tagad gribētu runāt par otro ziņojumu par kontrolas un noteikumu izpildes schēmu Ziemeļaustrum Atlantijas zvejniecībā. Gribu pateikties Frāgas kundzei par darbu pie šī ziņojuma. Ar prieku es konstatēju, ka Zivsainiecības komiteja a, atbalsta šo ļoti būtisko priekšlikumu. A, kontrols un noteikuma izpildes schēmas ieviešana tik tiešām ir galvenais pasākums, lai palīdzētu mums pārvaldīt zivsaimniecības resursus Ziemeļa Austrum Atlantijas reģionā. Tomēr man ir jānorāda, ka komisija nav pilnībā apmierināta ar to kopīgo vienošanos, ko ir panācis Eiropas parlaments un padome trialogā ar eh, komisiju. Mani sarūktina daži konkrēti rezultāti, it īpaši attiecībā uz 48. pantu, eh, kur ir runa par grozījumu izdarīšanu regulā. Komisija vēlas eh, pilnīgākas pilnvaras attiecībā uz transponēšanu. Es gribētu paskaidrot, kāpēc, un gribu jūs zināmā mērā brīdināt, jo mēs atkal ar šādām problēmām varam saskarties nākotnē. Kā jūs zinat, Eiropas savie, Savienībai ir nepieciešams ieviest šo schēmu. Atbilstoši šai konvencijai grozījumi parasti kļūst mums saistoši 80 dienas eh, pēc pieņemšanas. Tātad 80 dienu laiks ir paredzēts ieviešanai. Man ir ļoti liels bažas, ka limitētās eh, mandāts, kas ir dots komisijai, varētu kavēt saulēcīgu ieviešana Eiropas Savienībā. Tā ir realitāte, un tā ir atbilde arī Valēsis kungam par viņa uh, bažām par šo laika grafiku. Bet katrā ziņā, kā es teicu, es gribētu, lai jūs apzinātos uh, šo risku. Tā tad mums ir jāizvairās no uh, neafka schēmas uh, pārliecīgas izmainīšanas neaf pieņemtās izmaiņas pagājušajā gadā tiks ieviestas tad, kad šis kopīgais lēmums tiks eh, pieņemts. Bet neaf visticamāk pieņems jaunus grozījumus. Tātad mums ir skaidrs, ka nepieciešams vairāk laika. Dāmas un kungi, komisija tāpēc uzskata šo uh, regulu, uh, ka tā nedrīkst uh, ietekmēt institūciju pozīciju attiecībā uz 290. un 291. līguma panta ieviešanu, kas nosaka Eiropas Savienības funkcionēšanu un reģionālo zivsaimniecības organizāciju pasākumu definēšanu komisija rezervē tiesības nākt klajā ar grozījumiem regulai, palielinot pasākumu skaitu, kas jāievieš ar deleģēto vai ieviešanas aktu palīdzību. Pretējā gadījumā ir iespējams nonākt pie kavēšanās, kas kompromitē mūsu pienākumu nodrošināt atbilstību starptautiskajiem uh, nosacījumiem un konvencijām. Es gribētu pateikties uh, vēlreiz uh, Valēsas kungam un Frāgas kundzei par izstrādātiem ziņojumiem un pateicos Zivsaimniecības komitejai par darbu pie šiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Paldies! Paldies, komisārs kundzei! Un tagad politisko grupu vārdā vispirms došu vārdu Kadekungam. Divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētājs, komisārs kundze, darbie kolēģi, gribētu izteikties it īpaši par Frāgas kundziņojumu Eh, šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu stiprināt kontroli eh, Ziemeļa Austrum Atlantijā un arī Eiropas parlamenta kā līdz likumdevēja kompetencija attiecībā uz tādu politikas jomu kā zivsaimniecība. Viena no parlamenta zivsaimniecības komite, komitejas eh, prioritātēm ir cīnīties pret nereglamentēto, neregulāro, nelegālo zveju, kas ietekmē mūsu Eiropas zivsaimniecību ir runa par to, kā jāatbrīvos no nelikumīgas konkurences. Tiek izmantota šādos gadījumos eh, maz apmaksātas eh, koļu apkalpes, eh, neievērojot darba likumdošanas noteikumus. Eh, citus eh, noteikumus un tiek piedāvāts tā darba samaksa, kas nav konkurētspējīga. Taču mēs gribam harmonizēt šos notikumus virzienā uz augšu un attiecināt tos uz eh, to, visu zivsaimniecību, kas Eiropas Savienības ūdeņos tiek veikta, tā skaitā no trešo valstu puses. Tas ir ļoti nozīmīgi Eiropas zivsaimniecības noturīgai attīstībai. Taču nedrīkst pieļaut to, lai šie noteikumi apdraudētu mūsu zvejniekus salīdzinām ar tiem, kur to, šos noteikumus neievēro. Tāpēc es aicinu stiprināt kontroli un sankcijas sankcijas pret tiem, kas veic šādu nelegālo zveju. Šajā sakarā es apsveicu mūsu priekšsēdētāju, kur atgādina, ka. E, Pieņemtais kontrols e, režīms ir jātransformē Eiropas tiesībās, kā arī uh, Apsveicu programmu, kas eh, ir paredzēta eh, stiprināt eh, uzraudzību un notikumu ievērošanu nelīgumslēdzēju pusēs un arī esmu gandrīz par to, ka pie, tiek pievienotas papildus trīs deklarācijas deleģētajiem aktiem pielikumā, kā arī papildinājumi, pie, kas ir saistām ar 290. pantā, varētu paturēt likuma institūciju līdzsvaru. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu Rodustas kundzei, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, dāmas un kungi. Man tiešām ir liels prieks, ka mēs tagad varēsim pieņemt lēmumu par šo regulu, jo tas ir vēl viens kaut neliels solis pretīm ilgtspējīgai zivsaimniecībai. Reģionālās zivsaimniecības organizācijas ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu labu zivi resursu pārvaldību. Diemžēl saruna process bieži ir grūts, lēns un smagnējs. Tieši tādēļ mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai um, atvieglot šo reģionālo organizāciju darbu. Par šiem diviem ziņojumiem es uzskatu, ka jaunie kontrols pasākumi, kas attiecās uz mm, ostas valstīm un attiecībā uz nelegālās zvejas aizliekšanu, nu jā, ietveros noteikti ir jāatbalsta, bet mums bija ļoti smags saruns, kā es teicu, un ļoti tehnisks jautājums, kas ir svarīgs nākotnes darbām. Mums ir jāpanāk kompromiss par deleģētajiem aktiem. Jāsaka, ka Dažiem no mums ir e, e, iezdevies e, pasakot šīm debatēm par um, neafk nākotni. Daudz ir neapmierināti ar to, kas notiek. Mums uh, es domāju, kopā ar pārlame, ar, ar padomi ir jāprāt, ka mēs esam līdztiesīgi koplēmumu pieņemšanas procesā un panākt, lai lietas virzās uz priekšu ātri. Un visbeidzot par uh, makreļu nozvēju Īslandē. NEAFC, kas ir Ziemeļa Austrum Atlantijas eh, resursu pārvaldības organizācija. Diemžēl attiecībā uz šīm uh, makrelēm ir nepieciešams atsevišķs nolīgums par uh, attiecīgās valsts jurisdikcijā esošajiem ūdeņiem, un šī gadījumā ir izveidojusies strīdīga situācija. Mēs gribam nodrošināt, lai reģionālās zivsārniecības organizācijas būtu atbildīgas arī par piekrastes tā saucamo migrējošo zivju sugu nozvēju. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu Reimers kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, dāmas un kungi. Kas attiecās uz nolīgumu par starptautisko sadarbību zivsāniecības jomā un eh, šajā NAFC ietvaros mērķis ir pēc iespējas labāk izmantot zivju krājumus Ziemeļa Austrum Atlantijas reģionā. Panāktā eh, vienošanās eh, varētu nodrošināt modernu zivju resursu pārvaldību. Tas, domāju, ļoti svarīgi, lai šī organizācijas struktūra uh, tiktu replicēta arī reģionālajā līmenī un uh, Mēs domājam, ka ir ļoti pozitīvi, ka tiek izmantot arī strīdus atrisināšanas mehānismi un nu, uzvēs iespējas Eiropas Savienībai atbilstoši šim nolīgumam mums ir ļoti svarīgas un parlaments izmantojot savas jaunās pilnvars, ko tām ir piešķīrs Lisabons uh, līgums, um, mums vajadzētu uh, to apstiprināt un atbalstīt. Kā ēnu referentu no Alda grupas es atbalstu um, mm, Lēsas kungu ziņojumu. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu Lavīnu kungā. Lavīnas kundzei es atvainojos trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, da, komisārs kundze, dāmas un kungi. Es gribu pateikties abiem referentiem par labi sagatavotajiem ziņojumiem. Ziemeļa Austrum Atlantijas zivsaimniecības komisija ir ļoti svarīga Eiropai un Ziemeļa Atlantijas ekosistēmai. Uh, Neatkarīgs neāfts darbības vērtējums bija pozitīvs, kas eh, nevienmēr uh, gadās reģionālo zivsainicības organizāciju gadījumā, un kaut arī neāfcē darbojas labāk nekā cits reģionāls organizācijas, tomēr galveno uh, zivju sugu krājumi atrodas kritiskā stadijā. Uh, no ekonomiskā un sociālā viedokļa raugoties uh, šo uh, veidspēju neiespējams izvērtēt, un tas nozīmē, ka pastāv liela neskaidrība. Ja konvencijas mērķis optimāli i, i, izmantot uh, zivju krājumus, uh, tiek sa sasniegts kas attiecās uz tā saucamo melno sarakstu piemērošanu un atbilstošu pasākumu veikšanu, domāju, tas ir ļoti svarīgs panākums. Tāpat svarīgi tas, ka tiek izmantot arī strīdus atrisināšanas mehānismi, bet Jāsaka, Eiropas Savienība ir pārāk ilgi vilcinājusies, lai transponētu uh, šos pasākumus savā likumdošanā, jo neāfka savu darbu jau padarīja 2006. gadā. Mums ir jādara viss, lai mēs izpildītu savu starptautiskās saistības saulēcīgi. Cīņa pret nelegālo nozveju ar vien kļūst svarīgāk. Uh, 30% no atsevišķu zivju sugu nozvejas ir nelegāli. Te iet runa par 11 līdz 26 uh, tonām zivju, kas kopumā veido 23 miljārdus ASV dolāru. Un, uh, tas ir tikpat daudz, cik viena piektā daļa no kopējās nozvejas visā pasaulē. Nelegālā nozveja apdraud ilgtspējīgu zivju resursu uzturēšanu. Tas attiecās ne tikai uz tāljūrām, bet arī uz attīstības valstu piekrastu sūdeņiem. Kontrolas regulas un uh, šo neafka regulu spēkā stāšanās ļoti svarīgi Eiropas Savienībai, kas attiecās uz uh, Lamāņu šaurumu, tad eh, šeit ir veikti pasākumi un tiek mainītas eh, zvejas ostas, karoga valstis, eh, nozvejas lauki. Un patiesībā šeit iet runa par tādu bruņošanās sacensību starp dažādām reģionālām organizācijām. Bet jāsaka, ka tas varētu novest arī pie situācijas, ka um, patreiz pie konvencijas pievienojušies um, kuģi varētu nomainīt savas karoga valstis, meklējot izdevīgākos nos, nosacījumus. Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi um, transponēt RZPO ieteikumus, un tas attiecās uz visām prasībām, at, gan uz. Uh, kuģu karogu valstīm, gan uz kuģu pierakstu ostas valstīm. Paldies! Eh, Paldies! Uh, eh, Grobačik kungam vārds divām minūtēm. Paldies! Priekšsādātāji, cienījamā komisārs kundze. Es gribētu uh, sveikt abus referentus un pateikties par šiem ļoti svarīgiem ziņojumiem, kas Uh, liek uzsvaru uz kontrolas pasākumiem. Uh, runājot par Eiropas Savienības ūdeņiem, ir zonas, kurās nenotiek nekādas inspekcijas. Tātad, kur šie kontrolas pasākumi netiek veikti, mums ir jābūt pilnīgi drošiem, lai mēs iekļautu visus uh, uh ūdeņus uh, šajos kontrolas mehānismos. Bet pirmām kārtām ir jāsaprot, ka nav viens vienots kvotu sadals veids un arī nozvejas uh, piefiksēšanas mehānisms. Dalība valsts ir norādījušas, ka Eiropas komisijai nav īsts izpratnes par to un Eiropas komisijas paustie viedokļi dažādos gadījumos mēdz būt pretrunīgi. Vajadzētu atcerēties, kā ir ar par siļķis apjomiem Baltijas jūrā. Mēs uh, jau runājām par uh, šīs sugas uh, samazināšanos, bet pasākumi netiek veikti. Zivju eļļa un zivju miltu tiek ražot pārliecīgos daudzumos. Mums vajadzētu raudzīties, kādus ziņojumus un pasākumus izstrādā Zivsainiecības aizsardzības organizācija. Tālāk runājot par uh, rūpniecisko nozveju, arī šiem kuģiem būtu jāpievērš uzmanība, bet ļoti būtisks jautājums ir Nord Stream izbūve. Un šai sakarībā ir jārūpējas par uh, zvejnieku interesēm, jo viņi saistībā ar to zaudēs ieņēmumus. Es domāju, ka mums savā zivsaimniecības politikā vajadzētu atspogļot visus šos apsvērumus, un katram ziņojumam vajadzētu būt vērstam uz šīs politikas īstenošanu. Paldies, un tagad Dots kundzei vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji, komisārs kundze. Jums tik tiešām ir ļoti noslogots vakars, jo mēs jau tikāmies divsēmniecības komitejā. Sākumā gribētu pateikties referentiem par šiem ziņojumiem un gribu atkārtot jau vairāk kolēģi izteiktos komentārus par to, ka viņi ir nobežījušies par šo jautājumu Um, nojil, novilcināto ieviešanu. Tomēr gribu izmantot šo iespēju, lai runātu par zivsaimniecības noliekumiem vispārīgākā veidā. Gribu uzsvērt to, ka nepieciešams, lai sadarbotos visas līgumslēdzēja puces. Uh, to jau komisārs kundzes minēja tad, kad viņi norādīja, ka nolīgumi prasa apņemšanos un līdzdarbību no visām iesaistītajām pusēm. Uh, Iedomājieties, ka jūs, piemēram, eh, jūs nu pat esat veikuši milzīgu investīciju eh, modernā eh, rūpnīcā, kas izgatavo ārkārtīgi vērtīgus produktus atbilstoši visaugstākiem starptautiskiem standartiem. Tāda jūsu kaimiņš izdomā neievērot šo nolīgumu un vienpusēji paziņo, ka viņi uh, palielinās uh, cenu par dabas resursiem, ko šis uzņēmums izmanto. Tieši tas ir noticis attiecībā uz makreli un īpaši vienu nozvejas kopienu Ziemeļīrijā. Es šeit runāju par nolīgumiem starp uh, Eiropas Savienību, Īriju, Faro salām un Islandi. Mēs, komisārs kundze, novērtējam jūsu pozīciju, ko jūs esat ieņēmuši šajā jautājumā. Mēs gribam pozitīvi vērtēt jūsu ciet, uh, centienus, lai aizsargātu šos zvejniekus, bet uh, Mēs gribētu, lai parlaments un komisija abi būtu spēcīgi savās pozīcijās tālāk, mēģinot vest sarunas par rezolūciju, kas e, ir izvērtusies par ārkārtīgi sarežģītu situāciju. Paldies! Tagad vārds Gelīkungam uz divām minūtēm. Paldies! Šovakar runā trīs runātāji no īrijas. Uh, Uh, Dodas kundze, uh, Perda Kop, kas runās vēlāk un es, un mēs uh, pārstāvam zināmā mērā visu zivsaimniecības nozari Ziemeļīrijā. Zivsaimniecība ir bijusi ārkārtīgi svarīga piekrasta kopienu dzīvē. Un jāsaka, ka nekad neesmu redzējis nevienu kopienu vairāk sarūktinātu kā šobrīd zivsaimniekus un zvejniekus jo ir pārmērīga regulācija, samazinās zivu resursi un uh, ienāk apšaubāmas izcelsmes un kvalitātes uh, zivis, tātad imports lielā mērā ieplūst. E, paldies, ka referenti ir minējuši dažus no šiem jautājumiem un ļoti pozitīvi vērtēju NEAFK konvencijas uh, noteikto aizliegumu uzņemt uh, ostās saldētas dzīves, kurām nav definēt izcelsmi. Es ceru, ka šis aizliegums tiks uh, ieviests tikpat stingri, kā mēs ieviešam paši savas uh, regulas un noteikums attiecībā uz saviem zivsaimniekiem. Uh, referenti minēja, ka ir svarīgi Eiropas parlamentam izmantot savas iespējas turpmāk izskatīt konvencijas tālākos grozījumus, bet tāpat laikā ir īpaši, ir tikpat svarīgi, lai komisija un parlaments cieši sadarbotos un panāktu vislabākos iespējamos risinājumus mūsu piekrasts eh, zvejniekiem. Un visbeidzot, gribu norādīt, ka mēs nedrīkstam palaist šo iespēju garām. Mums ir jārūpējas par akvakultūras uzturēšanu. Pārāk daudz zīvu resursu tiek importēta Eiropas Savienībā, ko mēs paši reāli varētu ražot, un tās ir zaudētas iespējas, un mums uh, šajos krīzes apstākļos tīpaši būtu jādomā par savu akvakultūras attīstību. Paldies! Un Andrējas uh, Varējā kungam vārds. Trīs minūtes. Kundzei, es atvainojos. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, Damanākī kundzei. Gribu apsveikt abus referents Valences un Frāgas kundzi. Šis ziņojums it īpaši Frāgas kundze ziņojums ir e, ziņojums par neafka e, ieteikumu kontrolu un izpildi. E, tas no jauna definē kontroles standārtus konvencijas zonā zvejošiem kuģiem un arī nosaka reglamentu juridisko ietvaru pasākumi, kas ir veicami Eiropas līmenī. Galvenie jauninājumi ir uh, īstenot jaunos pienākumus uh, kuģiem, kas nav līgumslēdzējis, uh, pārstāv ne līgumslēdzēju pusi, tāpat arī pienākums apliecināt saldēto zīvju legalitāti pārkošanas brīdī un jaunus pasākums cīņā pret nelegālo zveju. Es gribētu izcelt Eh, tos pašus jautājumus, ko pieminēja arī citi runāju, runātāji pirmīt. Tā skaitā Frāgas kundzes ziņojumā jau pieminēto un Valensas eh, kunga ziņojumā. Un jau spēkā esošiem pasākumiem ilgus gadus gribētu eh, nosaukt komisijas veiktos pasākumus, transponējot noteikumus, kur attiec uz reģionālajiem zivsēmniecības eh, pārvaldības organizāciju. Šeit ir ne tikai par to, ka tiek apkarot nelegālā zveja, bet arī cīņa pret juridisko tukšumu, eh, kāds varētu iestāties, ja eh, likumdošanas normatīvi netiek transponēti. Tas ir būtiski skaidrībai un ticim, ticamībai. Tāpat arī tas ir nozīmīgi e, institūciju līdzsvaram. Ir jāpanāk e, pieņemto pasākumu e, strau, drīza transponēšana attiecīgajās organizācijās, un parlaments jau vairāk kārt ir norādījis tās prioritātes, kas piemīt reģionālajām zilsaimniecības pārvaldības organizācijām. Un šādu noteikumu transponēšana varētu kaitēt e, parlamenta tēlam. E, komisārs e, kundze skat, sacīja, ka tiks panāktas jaunas vienošanas, tomēr mēs ceram, ka drīzumā tiks īstenot šī pārveidošana un likvidētas neskaidrās juridiskās zonas un pastiprināta cīņa pret nelegālo zveju. Paldies, un tagad vārds Galagērkungam. Paldies! Priekšsēdētāji, komisārs kundze, sākumā gribētu pateikties abiem referentiem, uzteikt ļoti labos ziņojumus. Un uh, gribu īpaši izcelt Frāgas kundzes ziņojumu, kurš uh, nav pretrunīgs, jo visas uh, grupas ir vienojušās par kompromisu. Ziņojums ir vērsts uz to, lai ilgtermiņa saglabāšanas un optimāls uh, zivsaimniecības resursu izmantošanas pasākumi uh, Uh, Ziemeļa Austrum Atlantijas uh, zonā dotu vides un sociālos un ekonomiskos uh, ieguvumus. Gribu izmantot šo iespēju, bilst dažus vārdus par makreli. Šīs zivs krājumi ir ļoti smagi izzvejoti. Ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk atrisināt strīdus. Makrels pārliecīga nozveja rāda ļoti graujošu ietekmi uz turpmāko zivsaimniecību, ir nepieciešams veikt nozveju ilgspējīgā veidā, un visām pusēm pie tādas nostājas vajadzētu pieturēties. Es saprotu, ka nesenās sarunas Londonā nenoveda pie rezultātiem. Šīs sarunas laikam turpināsies nākamnedēļ, un es vēlu vislabāko šais sarunās, un es ceru, ka loģiskais saprāts uh, uzvarēs. Uh, Un es saprotu, ka jūs, komisārs kundze, izvērtēsiet situāciju pēc sarunām 26. datumā. Un es augstu vērtēju jūsu stingro nostāju. Jums, komisārs kundze, ir jānodrošina, lai šie kopīgi pārvaldītie zivikrājumi būtu veselīgi un ilgspējīgi. Mēs nevaram atļauties atkārtot pagātnes kļūdas attiecībā uz putasu. Mums ir jārūpēs par mūsu makraļu krājumiem. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάτσεν για δύο λεπτά. Paldies, un tagad vārds uh, Hadington kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Attiecībā uz šiem diviem ziņojumiem arī gribu izmantot iespēju un gribu izteikt tādus vispārīgākus komentārus par uh, starptautiskiem un divpusējiem nolīgumiem zivsaimniecības jomā. Ja mēs gribam, lai līgumi būtu veiksmīgi, tad ir jānodrošina, lai visas puses arī veiktu reāli zivju resursu saglabāšanas uh, pasākumus. Uh, zinātnieki pauž uh, dažādus ieteikumus zivju resursu saglabāšanai, un gluži no savas no Skotijas pieredzes gribu teikt, ka Eiropas Savienības zivsaimniecības politika un tās noslēgtie līgumi nav bijuši īpaši veiksmīgi. Uh, Mences uh, atjaunošanas uh, plāns uzspiež praktiski neiespējams ierobežojums uh, zivsaimniekiem. Pašreizējais strīds uh, par makraļkrājumiem, ko jau citi runātāji ir minējuši, un tas, jāsaka, ir Skotijas visdārgākais uh, zivu resurs, tas ir jārisina starptautisku vienošanos palīdzību. Vai mums ir cerības, ka tiks panākts kāds veiksmīgs nolīgums starp uh, zivsaimniecības uh, valstīm? Jebkurā gadījumā mēs nevaram piekļaut, ka, pieļaut, ka zivsaimniecības uh, resursi izsīks, tāpēc, ka katra valsts darbojas vienpusēji. Es gribētu lūgt komisāru turpināt labu uzsākto darbu un censties rast risinājumu šim strīdam. Es zinu, ka komisārs kundze ir labi informēta par uh, to, kādas izjūtas uh, ir Skotijā šajā jautājumā. Bet visā visumā gribētu atgādināt komisārai, ka jāpaturprātā tas, ka mums ir ļoti skaidri zinātniski pierādījumi, ir zinātnieki ieteikumi šai jomā un ka ir nepieciešami tādi saprātīgi eh, rīcības eh, nosacījumi kopējās zivsaimniecības politikas ietvaros un ir nepieciešams eh, stimulēt tos, uz kuriem vistiešāk attieksies šie jaunie plāni, lai viņi nodrošinātu atbilstību tiem. Paldies, tagad došu vārdu Sārbū kundzei vienu minūtu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, zvejas, zivsaimniecība ir ļoti nozīmīga piekrasts ko, eh, kopienām, kā arī nelikumīgā zveja ļoti negatīvi ietekmē pie jūras resursu, un es apsveicu šo ziņojumu, kas ir solis uz priekšu, lai varētu ieviest uh, Zivsarīcības komitejas eh, pieņemto ziņojumu. Šie pasākumi ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu īstenot eh, savus pienākums konvencijas eh, ietvaros un lai varētu pārvaldīt Atlantijas resursus regulas mm, pielietojums tomēr nedod iespēju mums uh, globāli cīnīties pret nelikumīgo neregulēto zveju. Mēs zinām, ka ļoti daudzi zvejas kuģi zvejo zem tādu valstu eh, karoga, kas nepiemēro šos nosacījumus. Eh, cieši ne tikai eh, zivju resursi, bet arī darba apstākļi uz šiem kuģiem ir cilvēki necienīgi. Mēs pārējām tagad pie brīvā mikrofona procedūras, turpina priekšsēdētāji. Sikerski. Sikerski Lūdzu, viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Šī konvencija par nākotnes sadarbību Ziemeļa Austrum Atlantijā ir jāsaskaņo ar esošo situāciju, tādēļ tā ir jāgroza. Šie grozījumi attiecās uz optimālu esošo zivju resursu izmantošanu, uz atbilstošu to pārvaldību un atbilstošiem kontrolas mehānismiem. Bez tām mums ir arī jācīnās pret nelikumīgu nozveju. Visas šīs izmaiņas eh, konvencijā ir domātas, lai veicinātu ilgtspējīgu zivsēmniecību, bet tajā pat laikā ir nepieciešams ļoti rūpīgi sekot zvejas procesam nepārtraukt, kā arī sekot krājumu līmenim un pieņemt atbilstošos lēmumus. Paldies! Paldies! Un Hokungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sarunu laikā par um, eh, neafk konvenciju Eiropas Savienības delegācijas vadītājs apņēmējās atkārties eh, eh, saistībā ar Francijai atvēlētās mēnesis dozvejas kvotu. Šāda atkāpšanās e, netika atbalstīta un Samģēna Mikolo Zvejnieku vārdā es e, vēlētos, lai šāda atkāpšanās e, varētu tikt darīta zināma ar vienkāršas vēstules paliecību tad, kad tiks pilnībā apstiprināti visi nosacījumi. Vai komisārs Kundze varētu mums sniegt precizējums par šo jautājumu? Ferēra kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Kunds, daudzpusējā sadarbība starptautiskajos ūdeņos ir ļoti svarīgs nosacījums ilgspējīgai zivsaimniecībai, kā arī ilgtermiņai zivu resursu aizsardzībai. Resursu aizsardzība un ilgtspējība ir atkarīga no realizētajiem pasākumiem, un šeit noteikti ir jāiesaist reģionālās zivsaimniecības organizācijas. Tādēļ mēs nolēmām um, izlabot kļūdas, kas ir pieļautas, ieskaitot arī Eiropas Savienības zivsēmniecības politiku. Dalībvalstīm ir jādara vairāk, vai tas būtu ar kopējo zivsēmniecības politiku, vai arī izmantojot daudzpusējo sadarbības līgumus. Un komisija šo faktu nedrīkst ignorēt. Tas ir to, ka pastāv uh, uh, šī uh, starptautiskā konvencija, bet labākiem kontrols pasākumiem ir nepieciešams investīcijas. Tādēļ ir jādomā, no kurienes piesaistīt līdzekļus, lai lai varētu realizēt eh, šos kontrolas pasākumus. Un tas ir nepieciešams, lai īstenotu to likumdošanu, ko paši esam pieņēmuši un nodrošinātu arī līdz finansējumu. Paldies! Tagad vārds apvarmājer kungam lūdzu. Vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Jāsaka, ka ir notikušas izmaiņas jau kopš 97. Eh, gada 1. janvāra šajā konvencijā, un mums ir jādomā par zivju resursu optimālu izmantošanu. Kā jau tik runāts, mums ir nepieciešami ilgtspējīgi un ekoloģiski pamati, lai nodrošinātu zivju krājums arī nākamajām paudzēm. Bet kā ar mazajām, mazamēroga zivju saimniecībām, lokālajām saimniecībām? Mums ir jāraugās, lai šie ģimenes uzņēmumi tiktu pasargāti un lai viņus eh, neizputinātu nelikumīgās nozvejas realizētāji Jāsaka, ka šie mazie uzņēmumi ir īpaši neaizsargāti, un mums ir jārīkojas, lai viņus aizsargātu un aizstāvētu. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, noslēdzot debats, mēs dosim vārdu Damanakī kundzei divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētā. Es gribētu vēlreiz pateikties abiem referentiem par izcilu paveikto darbu, un es gribētu pateikties arī visiem parlamentu deputātiem par izteiktajiem komentāriem. Es saprotu, ka šie ziņojumi patiešām ir nozīmīgi un svarīgi, jo pēc minētajiem grozījumiem situācija būtiski uzlabotos. It īpaši uzlabotos kontrole un arī uh, tas ļautu mums vieglāk, efektīvāk cīnīties pret nelikumīgo nozvēju. Es piekrītu jums, ka šī nelikumīgās nozvējas problēma ir nekavējoties jārisina, jo tā kaitē resursu ilgtspējai un tā apdraud arī mūsu piekrastes zivju saimniecības, jo ja šie resursi pazudīs, tas nozīmē, ka uh, piekrastes zivju saimniecībām vairs nebūs iztiks līdzekļu. Tātad mums ir jānodrošina šo kontrolas schēmu darbība un šo schēmu uzlabošana mums būtiski varētu uzlabo, palīdzēt. Es gribētu pasvītrot arī to, ka mums ir nepieciešams vairāk līdzekļu, lai šos noteikumus veiksmīgāk varētu īstenot. Jāsaka, ka to nebūs viegli izdarīt. Uzdevums ir grūts šajā krīzes situācijā, bet mēs esam gatavi darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai to nodrošinātu. Vispēcot pēdējais komentārs. Es gribētu parunāt par koplēmumu procesu, kur piedalās komisija, padoma un parlaments. Gadījumos, eh, kad eh, garībām eh, transponēt uh, um, uh, reģionālos iesaistīs pārvaldes organizācija lēmums mūsu likumdošanā. Es piekrītu, ka šīs reģionālās zivsaimniecības organizācijas ir ļoti svarīgas mūsu politikai. Un mums ir jāstiprina viņu veiktspēja, lai vienlaicīgi um, veicinātu arī mazo zivsaimniecību pastāvēšanu. Ja šie principi tiks realizēti pasaules mērogā, tad arī zivu krājuma ilgtspēja būs nodrošināta. Es apsveicu arī priekšlikums attiecībā uz sadarbības uzlabošanu un priekšlikumu izveidot starptautisko zvejas kuģu reģistru. Bet kamēr mēs sasniegsim šo mērķi, vēl ir jā, jārealizē ļoti daudz pasākumu. Tātad, ja mēs patiešām gribam pastiprināt starptautisko sadarbību, tad mums būs ļoti efektīvi un ātri jāīsteno minētajās organizācijās pieņemtie lēmumi. Un tieši šī iemesla dēļ komisija lūdz tai piešķirt vairāk deleģēto pilnvaru šī jautājumā. Protams, mēs pilnībā respektējam koplēmumu procesu. Mēs saprotam, ka mēs darbojamies pilnīgi citā uh, likumu veidošanas uh, vidē un uh, Mēs saprotam, ka jūs ar padomu kopā lemsiet par to, kādas pilnvaras jūs mums deleģēsiet, bet šī gadījumā es gribēju pasvītrot, ka tā nav tikai komisijas problēma. Te iet runa par Eiropas Savienības startautisko reputāciju. Ja mēs vēl vairāk kavēsimies ar šīs, šo reģionālo organizāciju transponēšanu Eiropas Savienības likumdošanā, tādēļ mēs aicinam nodrošināt, vajadzīgo līdzsvaru starp trim institūcijām, bet, kā es teicu, es esmu gatava diskutēt ar parlamentu atsevišķā sesijā par to, kā šos pasākums efektīvāk varētu transponēt Eiropas Savienības likumdošanā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, komisārs kundzei! Un tagad došu vārdu Valēs kungam divas minūtes. Paldies priekšsēdētājiem! Dāmas un kungi, es gribētu jums visiem pateikties par šī vakara debatēm, jo es domāju, ka mēs visi esam viensprātis par to, ka ieviestie grozījumi konvencijā ir svarīgi. Un es gribētu pateikt arī Frāgas kundzei, uh, pār mūsu komitejas darba vadīšanu, un es gribētu īpaši pateikties arī komisāras kundzei, jo mums bija liels prieks ar jums sadarboties, un es gribētu pateikties arī par jūsu atbalstu. Es saprotu, ka nav viegli strādāt šādā ļoti dinamiskā Eiropas Savienības institūciju vidē, un šajā gadījumā konvencijas grozījumu sakarā kuras mēs noteikti atbalstām. Es domāju, ka arī turpmāk mūsu eh, sarunas virzīsies uz priekšu gludi bez jebkādiem traucējumiem. Paldies komisārs kundzē vēlreiz, un es ceru arī uz turpmāku veiksmīgu sadarbību. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu Frāgas kundzē. Paldies, priekšsēdētāji! gribēju sacīt, ka šis eh, nefakar eh, regulējums, kas jāpieņem rīt, ir ļoti labs piemērs. Šis priekšlikums ir mainījis eh, procedūras un palīdz pāriet uz koplēmu procedūru. Ir tiesa, ka ar šo kompromisu mūsu rīcībā ir 48. pāns, ar kuru palīdzību mēs varēsim nākotnē izdarīt grozījumus, lai e, pārceltu e, nefaka ieteikumus, un mēs esam e, ieguvuši lielākas pilnvaras komisijai, un tikai, tikai nedaudzos gadījumos esam saglabājuši E, esam saglabājuši iepriekšējo situāciju. Taču mums ir jāapzinās, ka, lai varētu īstenot savus pienākumus par, eh, parlamentam, ir tiesības arī pārskatīt šos noteikumus, un mēs uzskatām, ka šis ziņums ir solis uz priekšu, kas ir ļoti eh, nozīmīgi, eh, nozīmīgs solis uz priekšu, un mēs ceram, ka ko, arī komisija pratīs izmantot tās jaunās pilnvaras, kas tai tiek piešķirts. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri, esmu pārliecināta, ka jaunais regulējums darbosies daudz labāk nekā līdz šim esošais. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, κύριε Επίτροπε. Paldies! Pateicos visiem kolēģiem un komisārs kundzei. Ar to mēs noslēdzam šīs debatas. Rīta 12.30 notiks balsošana pie šiem ziņojumiem. Tagad mums ir vienas minūtes uzstāšanās. Tas ir mūsu nākošais darbkārtības punkts, bet mēs taisam pārtraukumu vienu minūti, bet ne ilgāk kā vienu minūti.